Good evening to everybody. Vakar visiem. I would like to welcome. Es gribētu sveikt visus eh, Nacionālo parlamentu pārstāvjus šajā parlamentārijas komitejas sēdē. Šī sanāksme tiks sadalīta divās daļās. Pirmajā daļā mēs runāsim par Eiropas bērnu garantiju kā instrumentu nabadzības apkarošanai un otrajā daļā mēs runāsim par taisnīgām minimālajām algām. Pirms sākt mūsu saturisko diskusiju, es gribētu pateikt dažus vārdus par uh, sēdes norisi. Runāšanas kartes ir pieejamas uh, sēžu zālē un Nacionālo parlamentu vai Eiropas parlamenta deputāti var tās aizpildīt, ja vēlas izteikties. Mums ir šīs te baltās kartītes bet ir arī īpašās kartītes pirmajai sesijai un otrajai sesijai. Vispārīgi runas laiks tiks sadalīts sekojoši - trīs Nacionālo parlamentu deputāti, pēc tam viens Eiropas parlamenta deputāts un pēc tam vēl trīs Nacionālā parlamenta deputāti un tā tālāk. Šī formula būs varbūt jāpielāgo debašu gaitām. Tagad ļaujiet man dot vārdu Gordonam Marasam, kurš ir eh, sociālās partnerības, eh, pensiju un darba lietu komitejas eh, priekšsādātājs no Horvātijas parlamenta, un viņš arī pārņems sēdes vadību un teiks ievadvārdus. Lūdzu! Paldies! Es turpināšu vadīt sanāksmi horvātu valodā. Varat uzlikt savas austiņas. Mie <clears throat> Poštovana gospođo Duriš. Cienītās dāmas, godātie kungi, Duriš Nikolsovas kundze, dargie kolēģi. Man ir liels prieks, ka varu uzrunāt Eiropas parlamenta deputātus un Nacionālo parlamentu deputātus. Sveicu jūs visus šajā sanāksmē. Un kā jau Eiropas parlamenta komitejas priekšsādātāja šodien teica, mēs runāsim par diviem ļoti svarīgiem jautājumiem - Eiropas bērnu garantiju kā instrumentu nabadzības izskaušanai. Ar šo jautājumu arī sāksim, jo mēs visi zinām, cik svarīga ir demogrāfija, cik svarīgs ir mūsu darbs, cenšoties uh, radīt eh, vienotus standartus visiem mūsu pilsoņiem, tiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šis jautājums tiešām ir svarīgs, ņemot vērā arī to, ka sabiedrība noveco. Mēs visi zinām, apzināmies, ka ir jāinvestē nākotnē, un mūsu nākotne ir bērni. Nākotnes izaicinājumi eh, liek mums. Um, reaģēt uz tiem. Man ir liels prieks, ka Eiropas komisija ir atzinusi šī jautājuma nozīmi un ka uh, ir kāds, kurš komisijā ir atbildīgs par demogrāfiju, un tāpēc tagad došu uzreiz vārdu Dubravskas Šoicas kundzei, kura ir Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāja, atbildīga par demokrātiju un demogrāfiju un es gribētu lūgt viņu mūs uzrunāt. Paldies, um, dārgais priekšsēdētāji, dārgais kolēģi komisārs Šmit, godājumie Nacionālo parlamentu deputāti un godātie Eiropas parlamenta deputāti. Pirmkārt, paldies par šo iespēju uzrunāt jūs un diskutēt šodien ar jums par bērnu garantiju. Uh, mans kolēģis Džentilone un arī Dombrovsku kungs uh, apsprieda uh, šodien ar jums Eiropas uh, semestri, un um, es varu atbalstīt arī um, Eiropas komisijas priekšsēdētājas paziņojumu. Un um, man ir prieks, ka mēs varam tagad vērtēt arī bērnu garantiju uh, Uh, Eiropas semestra kontekstā. Un Sur Fonderlajena teica, ka mums ir jāinvestē vairāk mūsu bērnu nākotnē. Uh, vēstījums ir skaidrs. Tas nozīmē, ka Fonderlajenas kundze piešķir lielu nozīmi um, tam, uh, ka jāuzlabo tie apstākļi, kādā uzaug bērni Eiropā un jācīnās pret bērnu nabadzību. Uh, Kopā ar kolēģi Šmitu mūsu mērķis ir prezentēt jums bērnu garantiju 2021. gadā. Es ceru, ka eh, godātie deputāti piekritīs man, eh, ka bērniem vajadzētu būt pieejai tiem pakalpojumiem un atbalstam, kas viņiem ir vajadzīgi bērnībā un pusauģa gados. Bērna tiesību aizsardzība ir nostiprināta Eiropas Savienības līguma trešajā pantā, Un kāda tad ir Eiropas komisijas loma šeit? Es gribu atbalstīt un papildināt dalību valstu darbu viņu uh, uh centienos uzlabot bērnu dzīvi. Un uh, šis parlaments uh, arī kopā ar padomu un komisiju iekļāva bērnu nabadzības apkarošanu Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Manā uzklausīšanā šajā parlamentā pirms vairākiem mēnešiem es uzsvēru, ka eh, esmu eh, aktīvi apņēmusies investēt bērnos. Es atbalstu joprojām šo mērķi un atkārtoju, ka man ir vajadzīgs jūsu atbalsts, lai to padarītu par realitāti. Es gribu balstīties uz komisijas ieteikumiem kas tika pieņemta 2013. gadā par investīcijām bērnos, un jāatceraties, eh, eh, tur nosaukums bija ap, eh, pārraut šo aburto loku ehm, tiem bērniem, kas ir sliktākā situācijā. Šeit mēs runājām par labas kvalitātes pakalpojumiem, mums ir jānodrošina bērnu tiesības piedalīties Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē. Mūsu pievienotā vērtība Eiropas līmenī uh, um, izvērtīsies kā bērnu garantija, lai nojauktu barjeras nacionālā līmenī, jo īpaši tās barjeras, kas neļauj bērniem piekļūt pakalpojumiem, kas viņiem ir vajadzīgi, viņu uh, labsajūtāju un personīgai attīstībai. Integrētai Eiropas garā, bērnu garantijai vajadzētu atbalstīt zemu ieņēmumu uh, un nepilnas ģimenes, kā tātad, kur bērnus audzina viens vecāks, tur būtu jābūt pieejai um, bezmaksas um, veselības aprūpei, uh, pienācīgām dzīves apstākļiem, izglītībai un uzturam. To paturot prātā, šobrīd komisija izvērtē to, kāds vajadzētu, kādā veidā vajadzētu īstenot šo bērnu garantiju un kādam būtu jābūt tā saturam. Vēlāk Šmita kungs, mans kolēģis, dalīsies detalizētāk par to, kā mēs uh, plānojam strādāt pie šī tik svarīgā jautājuma. Man uzticēja arī sagatavot visaptvarošu stratēģiju par bērnu tiesībām. Uh, process ir tikko sācies, bet mūsu mērķis ir iekļaut pasākumus, lai aizsargātu neaizsargātus bērnus gan uh, internetā, gan um, realtātē un, un cīnīties pret vārdarbību. Būsiet droši vien priecīgi uzzināt, ka šī stratēģija būs vērsta arī uz bērnu līdzdalības veicināšanu Eiropas demokrātiskajā dzīvē, piemēram, uh, ideja ir tāda, ka Eiropas nākotnes konferences ietvaros mēs varētu arī iekļaut bērnu dialogus un vasaras nometnes par konkrētiem jautājumiem, kur bērni var piedāvāt savas idejas. Komisija jau veido dialogu ar bērniem un jauniešiem ar eh, programmām Atgriežamies skolā. Jāaizsargā plašāk arī um, migrantu bērni un uh, bēgļi bez pavadoņiem. Godātie deputāti, mēs nevaram atļauties uh, atstāt novārtā veselu paudzi bērnu. Mums ir spēcīgs uh, juridiskais pamats, piemēram, Eiropas Savienības līguma 3.3 punkts un 24. un 32. pants pamatiesību hārtā. 11 galvenie punkti um, Eiropas bērnu um, dokumentā mēs varam aizmirst arī um, bērnu tiesību konvenciju. Visas Eiropas Savienības dalībvalstis to ir parakstījušas. Protams, es gribu plašas konsultācijas ar visām iesaistītajām pusēm, pilsonisko sabiedrību, bet uh, kam tad mēs to visu darām, kāpēc mēs to darām, to mēs visu darām mūsu bērnu labā. Un es tāpēc arī vēlos uzklausīt pašus bērnus, kā jau es teicu, viņu viedoklis un vajadzības ir jāņem vērā. Stratēģija visdrīzāk tiks pieņemta 2021. gada pirmajā pusē. Un, godātie deputāti, mēs visi kādreiz bijām bērni Ir eh, vitāli svarīgi, lai katram bērnam būtu tiesības un pieeja um, līdztiesīgam dzīves sākumam, un uh, mūsu politika būtiski ietekmēs bērnu dzīvi. Paturot to prātā, mēs vēlamies uzklausīt viņu balsis Eiropas nākotnes konferencē. Godātie deputāti, mūsu darbs. Uh, balstās uz sociālās aizsardzības un cilvēku tiesību mehānismiem. Mūsu mērķi uh, atbilst arī ANO ilgspējīgas attīstības mērķiem un stratēģijai ir potenciāls sniegt būtisku pievienoto vērtību bērnu tiesību aizsardzībai, jo tas ļaus mūsu diskusijas iekļaut arī daudzpusējās diskusijās un mūsu darbā vienmēr ir jāatceras, ka bērnu tiesības ir universāls un bērns ir bērns vienalga, kur uh, viņš dzīvo pasaulē. Vēlreiz paldies! Paldies, Šoicis kundze! Un liels paldies par jūsu ievadvārdiem. Es ceru, ka jūsu plānā ir iekļauta arī pieeja internetam un bērnu aizsardzība tiešsaistē internetā. Šodien, kad mana meita uh, man piezvanīja, viņa neteica, es tevi mīlu, tēti, viņa teica, mūsu uh, bezvadu internets nedarbojas. Tātad uh, bērniem ir uh, dažādas prioritātes, mums tās jāpatur prātā. Un tagad es gribētu dot vārdu Nikolasam Šmitam, Eiropas komisijas komisāram, kas ir atbildīgs par darba vietām un sociālajām tiesībām. Lūdzu, jums vārdu Šmita kungs. Thank you very much, Chair. Liels paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Ļaujiet man sākumā uh, pateikt, cik liels prieks man ir piedalīties šajās debatēs par tik svarīgu jautājumu. Šeit Eiropas parlamentā godātie uh, deputāti arī piedzim šī ideja par bērnu garantiju, un es ļoti labi atceros, ka es 2015. gadā piedalījos seminārā, kuru vadīja viens no mūsu kolēģiem šeit, un es eh, toreiz pārstāvēju Luksemburgas prezidentūru, un toreiz tad bija pirmo reizi, kad tika formulēta un piedāvāta šī ideja. Kā jūs zināt, komisijas priekšsēdētāja, kā jau kolēģi teica, Ursula Fonderlajena ir solījusi uh, izvērst jūsu ideju par bērnu garantiju un pieņemt uh, šo te bērnu garantiju, lai atbalstītu visus bērnus, kam ir vajadzīgs atbalsts. Uh, Man ir tas gods būt atbildīgam par šī instrumenta izstrādi sociālā pīrāra darba ietvaros un rīcības plāna ietvaros. Es cieši sadarbošos ar vicepriekšsādātāju Šoicas kundzi, kur arī strādā pie bērnu tiesība aizsardzības, un mēs arī piedāvāsim Uh, visaptrošu stratēģiju par bērnu tiesībām bērniem. Nabadzīgos apstākļos ir uh, nevienlīdzīgs, uh, nevienlīdzīgs izējas pozīcijas, bet nabadzīga, nabadzības skar arī viņu vecākus. Nabadzīgi bērni parasti dzīvo nabadzīgās ģimenēs, un tāpēc mums ir jāraugās arī uz mūsu rīcību uh, um, bērnu labā, uh, kā uz plašāku nabadzības apkarošanas darbību. Ja mēs cīnīsimies pret uh, nabadzību vispār, dosim arī viņu vecākiem labākas iespējas, tad arī viņu bērni būs ieguvēji. Vecākiem mums ir jānodrošina pienācīgas darba vietas, vienlīdzīgas iespējas, jā. Ja, Eh, dod cilvēkiem iespēju gūt eh, kvalitatīvu izglītību un apmācību, un tas uzlabos viņu izredzes darba tirgu. Mums ir vajadzīgi arī taisnīgi darba noteikumi. Nākamajā sesijā mēs runāsim par taisnīgu minimālo algu, bet gribu to minēt jau tagad, jo tas arī ir instruments, kas eh, dod iespēju vecākiem un viņu bērniem dzīvot pienācīgos apstākļos. Mums ir jānotrošina arī pienācīga sociālā aizsardzība un pieeja pamatpakalpojumiem. Tas ir svarīgs instruments cīņā pret nabadzību un izstumtību. 11. princips Eiropas sociālo tiesību pīlārā, ko arī pasludināja Eiropas parlaments, respektīvi jūs, um, uzsver um, bērnu tiesības uz uh, bērnību, uz uh, labu izglītību un aprūpi. Uh, Un tur tiek uzsvērts arī, ka bērni ir jāaizsargā pret eh, nabadzību, un bērniem no nabadzīgākām ģimenēm ir tiesības uz īpašiem pasākumiem, lai varētu uzlabot viņu iespējas. Un šeit bērnu garantija var dot eh, patiesu pievienoto vērtību. Garantija var samazināt pārāk lielo bērnu skaitu, uh, kuri risklie, riskē nokļūt nabadzībā vai izstumtībā šobrīd Eiropas Savienībā. 2018. gadā gandrīz 19 miljoni bērnu skāra nabadzība 27 valstu Eiropā. Toreiz apvienotā karalisti joprojām bija dalība valsts un uh, ir jāpievieno vēl 4 miljoni bērnu. Bērnu nabadzība zināmās dalībvalstīs ir augstākā līmenī nekā citās, bet vienojošais elements ir tas, ka arī bagātākajās valstīs ir nabadzīgi bērni. Tāpēc mēs raugāmies uz politikas instrumentu, kas izraisīs darbības dalībvalstu līmenī. Uh, nodrošinot arī pienācīgu nacionālo finansējumu. Eiropas Savienība var spēlēt spēcīgu lomu, lai cīnītos pret bērnu nabadzību, um, izvēloties inovatīvu pieju, atbalstot pareizās investīcijas un veidojot uh, šo te inovatīvo ietvaru. Kopā ar dalību valstīm tad uh, mēs varam īstenot darbības un pasākumus, kas dos pozitīvus rezultātus uz vietas. Uh, Eh, politiskā eh, grība un nacionālais finansējums šeit ir svarīgi. Gatavojot politikas instrumentu, es uh, atbalstu arī jūsu apņemšanos um, fokusēties galvenokārt uz bērniem, kam ir vajadzīga palīdzība un viņu pieejai pamatpakalpojumiem, piemēram, izglītība, jau no pašas bērnības uh, aprūpe, pieeja veselības pakalpojumiem, pienācīgam uzturam un pienācīgajiem mājokļiem. Ja tas tiks nodrošināts, tad var pārtraukt šo uh, aburto loku, ar kuru saskars uh, nabadzīgi bērni. Uh, Mums rūpīgi ir jāpild mūsu mājas darbi, lai radītu pēc iespējas labāku instrumentu, un tāpēc komisija balstīsies uz īstenojumības pētījumiem, kurus ir prasījis parlaments, un pirmais pētījums tika prezentēts pirmdien, un tas mums palīdzēs uh, veidot pareizu politiku. Bērnu garantija uh, būs tikai viens no instrumentiem, kas tiks izmantots, lai cīnītos pret nabadzību un izstumtītību Eiropas Savienībā. Kā jau es teicu, pasākumi, kas palīdz vecākiem, palīdz arī viņu bērniem, un komisija arī izstrādās visaptvarošu eh, nabadzības izskaušanas pieeju, eh, lai atbalstītu dalībvalstis cīņā pret nabadzību. Bērnu garantija būs viens svarīgs elements šajā plānā. Rīcības plāns Eiropas sociālo tiesību pīlāra ieviešanai ir vēl viens instruments, un uh, šie dažādie principi mūs iedvesmo veidot uh, politikas, lai cīnītos par labām darba vietām, izglītībām, uh, investīcijām izglītībā, sociālajā aizsardzībā pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem un arī mājokļiem, ko cilvēki var atļauties. Mēs prezentēsim bērnu garantiju 2021. gadā pēc vajadzīgiem sagatavošanās darbiem, tā skaitā um, konsultācijām ar iesaistītajām pusēm un arī sagatavošanas pasākumu rezultātu izvērtēšanas un turpināsim arī uh, konsultācijas par sociālo Eiropu. Uh, Uh, sagatavošanas pasākums, ko piedāvāja parlaments un ievieš komisija, mums palīdzēs mūsu darbā. Mēs arī turpinām uh, vērtīgos pilotu projektus un izdarīsim secinājums pēc šiem projektiem. Vakar es piedarījos konferencē, kas noslēdza pirmo posmu sagatavošanas pasākumā uh, kur tika prezentēts pirmais īstenojumības pētījums, otrais un trešais posms sekos. Mums ir jāņem vērā arī iespējamais atbalsts no erams finansēšanas instrumentiem, jo īpašais F plus godātie deputāti jūsu rezolūcijā, ko jūs pieņēmāt pagājušā gada aprīlī, jūs norādījāt, ka pievēršanās ASF plus finansējumam uh, Um, tur galvenokārt būtu jādomā par visnabadzīgākiem bērniem un pieeju pakalpojumiem. 5,9 miljārdi eiro no SF plus uh, jūsuprāt būtu jāatvēl bērnu garantijai un uh, dalību valstīm uh, vajadzētu 5% vismaz no SF plus resursiem uh, atvēlēt, lai ieviestu 2013. gada komisijas rekomendāciju investīcijām bērnos. Es ļoti cieši sekošu trilogiem par šiem jautājumiem, bet mēs nesākam no nulles. Eiropas fondi jau palīdz daudziem nabadzīgiem bērniem uh, un tāpēc mūsu mērķis ir nodrošināt pienācīgus resursus, lai atbalstītu uh, bērnus, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Eiropas finansējums vien nepalīdzēs, nebūs pietiekams, lai um, palīdzētu miljoniem bērnu izkļūt no nabadzības. Ir vajadzīgs arī nacionālais finansējums un ir jāveido diskusijas nacionālā līmenī par to, kā izskaust bērnu nabadzību un kā var ieviest bērnu garantiju. Uh, Uh, nacionālo parlamentu loma, un jūs šodien šeit esat pārstāvēti, šajā ziņā ir ļoti svarīga un pat izšķirīga. Ja mēs uh, mērtiecīgi izmantosim reģionālā fonda līdzekļus un invest EU, tad mēs varēsim panākt vajadzīgās sinerģijas un uh, kaut ko arī mainīt šajā situācijā. Uh, bet pāri visam mums ir vajadzīga spēcīga apņemšanās visos līmeņos, vietējā, dalībvalstu un Eiropas līmenī. Cīņa pret bērnu nabadzību ir viena no mūsu prioritātēm, kā to norādīja Šoicas kundze, vicepriekšsēdētāja, bet arī komisijas priekšsēdētāja. Un uh, Tas arī tiks iekļauts mūsu valstu ieteikumos Eiropas ekonomikas uh, koordinācijas pusgada, jeb Eiropas semestri ietvaros, par ko jūs iepriekš apspriedāties. Tātad mēs šo jautājumu apspriedīsim ne tikai ar valdībām, bet arī ar nacionālajiem parlamentiem, pilsonisko sabiedrību un reģionālajām un vietējām iestādēm. Tātad ar visām iesaistītiem pusēm. Paldies! Epo, gospodinu Nikolasu Šmitu. Lielas paldies Nikolas Šmita kungam! kurš ir atbildīgs par darba vietām un nodarbinātību. Tagad došu vārdu Eduardo Barnoko de Melo kungam, kurš ir Portugāls parlamenta pārstāvs. Lūdzu. Godotie līdzpriekšsēdētāji, godotais vicepriekšsēdētājs kundze, Eiropas komisāra kungs, darba vietām sociālām tiesībām. Sākumā vēlos pateikties jums par aicinājumu piedalīties ar Portugāla parlamentam šajā sanāksmē. Mēs redzam, ka ir notikuši doma pārmaiņa, pārvietojoties no taupības uz solidaritāti un taisnīgu pārēju. Ir prieks, ka Eiropas komisija pievērš uzmanību jauniem sociālā pīlāra saskaņotībai ar jauniešu situāciju. Izskatās, ka tas viss notiks Portugāles prezidentūras laikā, kad sociālā pīrāka jautājumi tiks īstenoti. Eiropas Savienība rīko attiecīgo konferenci bērnu nabadzība ir saistīta ļoti daudzām dimensijām, taču tā ir ārkārtīgi lielā apjomā. 2019. gada septembrī publicētais pētījums ziņo par to, ka 20% bērnu dzīvo nabadzībā, 8,5% ļoti smagā nabadzībā. Daži proti 2,5% dzīvo visos šajos trijos šosmīgajos apstākļos, un tas skar visas valstis. Priekšsēdētājs aicina runātāju izteikties mazliet lēnāk, jo tulk netiek līdzi. Kādi ir fakti par valstīm? Tā kā bērnu nabadzība prevalē, tad dati no 2013. gada liecina, ka nabadzībai ir pakļaut apmēram 70% bērnu. Priekšsēdētājs vēlreiz aicina runāt lēnāk runātāju. Bērnu nabadzības kar visu Eiropas Savienību un visas dalībvalstis. 2018. gadā tika pieņemtas rekomendācijas saistībā ar šo darbu. 2017. gadā tikai deviņas dalībvalsts uzsāka iniciatīvu, lai samazinātu nabadzību ar ļoti nelielu progresu dalībvalstīs kurās ir ārkārtīgi augsti bērnu nabadzības līmeņi un sociālā izstumšana. 2015. gadā jau tika pieņemta rezolūcija, lai tiktu īstenots Eiropas bērnu garantija, kur nesen arī pieņēma ESF plus ietvaros. Manā valstī. Kaut arī kopš 2015. gada nabadzība ir samazinājusies, riski pēc sociālām pārmaiņām ir ārkārtīgi augsti tieši vecuma grupā līdz 18 gadiem. Mēs cīnāmies pret bērnu nabadzību plašāk stratēģijas ietveros, cīnoties pret dažādiem aspektiem, tostarp ekonomiskajiem. Mēs saprotam mērķiecīgās politikas kas eh, strādā pie tādiem jautājumiem, kā uzlabot labāku vecāku atalgojumu, aprūpējot bērnus, nodrošināt investīcijas bērnu aprūpas tīklos, kā arī nodrošināt labāks māju mājokļu pie, pieejamības programmas. Mēs ļoti spēcīgi ticām tam, ka bērnu garantija uh, būs jauna integrēta pieeja, lai cīnītos ar šiem dažādiem aspektiem, kas veido bērnu nabadzību, lai ik viens Eiropas bērns tiktu aizsargāts no šiem nabadzības riskiem. Eiropas komisijai kopā ar dalībvalstīm ir jāvienojas par kopīgiem indikatoriem un kopīgiem mērķiem samazinot bērnu nabadzību. Tā ir jābūt prioritātei Eiropas semestra ietveros, un komisijai jāizstrādā precīzi indikātori kopā ar nodarbinātības un sociālajiem indikatoriem, ar kuru palīdzību dalībvalsts var veidot savas nacionālās ikdējās sociālās programmas un varētu par to atskaitīties. Bērnu garantija ir jākļūst par prioritāti izmantojot Eiropas Savienības fondus. Eiropas parlamentā pastāv atbalsts, lai piešķirtu ESF plus fondā jaunus līdzekļus 5,9 miljārdu ap, apmērā nākamajam DFS posmam. Plus, lai dalība valsts paredzētu 5% no to ESF plus resursiem tieši bērnu garantijas programmai. Taču mēs esam nobežījušies arī ņemot vērā pagājušās uh, piekdienas samitu, kur jau ir paredzēti ievērojami samazinājumi turpmākajam ESF plus fondā 1,7 miljārdu eiro apmērā. Es domāju, ka jaunās priekšsēdētājs Urzuls Fonderlainas kundzes programma ir jānodrošina arī ar attiecīgajiem uh, finanšu līdzekļiem turpmākajos gados. Dalībvalstīm ir jābūt atbildīgām ir jāizstrādā savas programmas, balstoties uz ESF plus fondu, jāizstrādā savi kopīgie principi, lai nodrošinātu veselības aprūpi, izglītību, bērnu aprūpi un tā tālāk. Izstrādājot konkrētas bērnu garantijas schēmas, ir jāiesaist pilnīgi visas iesaistītās puses no uh, valsts iestādēm līdz pat NVO, nodarbinātības dienestiem, skolotājiem, uzņēmumiem, arotbiedrībām. Bērnu garantijas instrumentam jānodrošina pozitīvi pārmaiņas Eiropas pilsoņu dzīvēs, un es ļoti priecājos, ka mums šodien ir iespēja kopā sanākt kopā un strādāt pie šī darba. Ar prieku gaidu arī 9. maijā paredzoto konferenci par Eiropas nākotni. Lielas paldies par jūsu uzmanību. The... Paldies. Tagad mēs turpināsim ar nākamajiem runātājiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums katram ir divas minūtes runāšanas laika. Pirmais runātājs Vojkos Taričs kungs no Slovēnijas lūdzu. Hier. <laughs> Good day, jaz bom govoril kar v slovenščini. Veselim me, da je. Paldies, es izteikšos uh, slovēņu valodā. Esmu ļoti priecīgs, ka viena no prioritātēm jaunajā Eiropas komisijas mandātā ir sociālā pīlāra spēcināšana. Tas noteikti sniegs savu ieguldījumu daudz solidārākā, taisnīgākā Eiropā, daudz saskaņotākā sabiedrībā. Jo īpaši es vēlos pateikties par šo bērnu garantiju, īpaši nabadzīgiem bērniem, kas ir atkarīgi uh, no atbalsta, lai varētu nodrošināt savas pamata vajadzības. Šādas vajadzības eksistē visos līmeņos. Nabadzībai ir ļoti smagas sekas, ietekmē bērnus gan fiziski, gan garīgi, gan veselīgi, ietekmē arī bērnu smadzeņu attīstību, par ko ir liecina pētījumi neiropsiholoģijā. Šeit ir runa ne tikai par materiālām vērtībām, bet arī par bērnu kultūras un sociālo kapitālu, mē, meiteņu un uh, puiku, kuri dzīvo nabadzībā, ļoti pieticīgos apstākļos. Mums ir jāatrisina bērnu nabadzības problēma. Bieži vien šiem bērniem netiek nodrošināts nekādas iespējas, trūkst ne tikai st dažādas iespējas, bet arī ģimenes siltumu. Un bieži vien šādiem bērniem skolā arī netiek nodrošināts tādas pašas iespējas kā viņu līdzbiedriem, jo viņi ir izstumti no sabiedrības un nespēja pilnīgi pā izmantot uh, savu potenciālu. Eksistē tāds kā aburtais loks šiem bērniem, lai viņi varētu no tā izkļūt. Par Sloveniju var minēt, ka Eurostat uh, minē, uh, ja pieejamie dati dati no 2019. gada novembra liecina par to, ka sociālās izstumtības rādītāji Slovenijā bērniem ir zemākie dalību, visu dalībās līmenī. Taču šī likme vēl joprojām ir pārāk augsta. Paldies, nākamā rundā ir Svetlana Angelovas kundze no Bulgārijas lūdzu. Godātais priekšsēdētāj kungs, dāmas un kungi. Uh, Sākumā es vēlos pastāstīt, cik ļoti priecājos, ka varu paust savu viedokli par šo uh, būtisko jautājumu sociālajā jomā. Tas būs noteikti nozīmīgs uzdevums šī sasaukuma līdzlikuma devējiem. Bulgārija atbalsta sociālo dimensiju Eiropas Savienībā, un tādēļ mēs gribam pastāstīt, cik būtisks šis jautājums ir Eiropas komisijas prioritāšu programmā. Mūsuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai bērnu garantijas iniciatīva, kuru ierosina Eiropas parlaments, būtu prioritāra iniciatīva Eiropas komisijā sociālajā jomā. Šis ir jautājums, kas, mūsuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgs Bulgārijai, ne tikai nacionālajā, bet arī Eiropas līmenī. Šis bija galvenais eh, sociālais jautājums Bulgārijas prezidentūras laikā 2018. gadā, kad mēs pieņēmām padomē vairākus eh, secinājumus attiecībā uz bērnu nabadzības samazināšanu un sociālās iekļautības veicināšanu. Balstoties uz to, mēs esam izveidojuši attiecīgu politiku bērnu uh, veselības un aprūpas jautājumā. Mēs pievēršam uzmanību dažādiem pakalpojumiem agrīnas eh, bērnu attīstības posmā, tas attiec uz bērniem līdz septiņiem gadiem, īpaši atbalstu paredzām bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem, kā arī attiecībā uz nākotnes vecākiem. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama horizontāla pieeja, iesaistot pilnīgi visas interesētās puses. Tādēļ mēs, Bulgāri, esam gatavi aktīvi piedalīties un sniegt mūsu ieguldījumu, radot jaunas iniciatīvas Eiropas Savienības līmeņa bērnu garantijas programmā. Paldies! Paldies! Tagad vārds. Evitai Grosai Zālītai no Latvijas lūdzu. runātāji nav ieslēgts mikrofons. Can you, can you open uh, uh the mic? Oh, jā, thank you. Pēdējos gados Latvija pievērš arvien lielāku uzmanību materiālās nodrošinātības jautājumiem, ģimenēm ar bērniem, un demogrāfijas uh, jautājumi ir un būs izšķiroši valstī ilgtermiņā. Pašlaik gaidāmo nodokļu izmaiņu kontekstā tiek skatīts iespējas palielināt ģimenes valsts pabalstu. Tomēr runājot par garantijām, ir svarīgi, ka visā Eiropā un arī dalību valstīs ir vienāds iespējas veselības aprūpas pieejamībā, pirmsskolas izglītības pieejamībā, saņemt iekļaujošo izglītību, pienācīgu mājokli un iztiku. Ar to mums vēl daudz, daudz jāstrādā jo bieži nabadzība atražo nabadzību no paudzes uz paudzi. Un šie ir lieli riski, ar kuriem mums ilgtermiņā būs jātiek galā. Ir pozitīvi, ka bērnu garantija tiek skatīta plašākā nozīmē, gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, jo cik stipras būs ģimenes dalību valstīs, tik stipra būs Eiropas Savienība. Latvija turpina strādāt pie tā, lai katrs bērns varētu izaugt ģimeniskā vidē, un pēdējos gados ir spēcīgi samazinājies to bērnu skaits, kas bija institūcijās, arī pateicoties deinstitucionalizācijas projektam. Tomēr aizvien ir izaicinājums, kā mainīt vektoru no īslaicīgās ārpus ģimenes aprūpas uz ilgtermiņu. Paldies! Thank you very much. The next one is from. Liels paldies! Nākamais ir Eiropas parlamenta pārstāvs, šīs komitejas vicepriekšsēdētājs um, Vīs Blinkevičūts kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Man ir jautājums jums, vai jums tiešām ir nepieciešama Eiropas bērnu garantija? Manuprāt, ik viens vai nu komisāri, vai Nacionāla parlamenta pārstāvi var apgalvot, ka jā, mums tāda ir nepieciešama. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un kādēļ? Nu, tas izskatās tik pašsaprotami, ka ikvienam bērnam, vai nu viņš dzīvo Lietuvā, manā valstī, vai Vācijā, Francijā, Slovenijā, Horvātijā, lai ik viens mazais bērns varētu izmantot savas tiesības uz labu izglītību, veselības aprūpi, mājokli, labu ēdienu. Taču, dārgie draugi, mēs esam politiķi. Kādēļ gandrīz 20 miljonu bērnu Eiropas Savienībā ļoti labklājībā, savienībā un sabiedrībā dzīvo nabadzībā un ne saņem šos pamat eh, pakalpojumus, ko tikko pieminēju? Uh, Šmita kungs, manuprāt, pirms pieciem gadiem mēs uzsākām šo krusta kārus, visu laiku atkārtojam, ka ir nepieciešama bērnu garantija, un es atceros iepriekšējo sasākumu Eiropas parlamentā. Mēs uzstājām uz politiķiem no dažādām politiskajām grupām, lai panāktu to, lai viņi atbalstītu mūsu rezolūcijas. Mums nepietiek ar nacionālo ieguldījumu un nacionālo finansējumu. Mums ir jāsadarbojas, mums ir jāizmanto Eiropas un nacionālie fondi kopā, jo tikai tādējādi mēs varam cīnīties pret bērnu nabadzību. Atcerieties 2020. gada stratēģiju. bija paredzēts, ka nabadzība būs nulles līmenī, taču mēs redzam, ka tikai viens miljons spēja izkļūt no nabadzības uh, grožiem. Mums ir jāpalielina mūsu kopīgie pūliņi. Es vēlos pievērsties mūsu nacionālajiem parlamentāriešiem, tad mēs tagad runājam par daudzgadu finanšu schēmu. Un ja tā paliks pašreizajā samazinātajā apmērā, tad esmu pārliecināta, ka bērni turpinās dzīvot tajā nabadzībā, par kuru šodien runājam, un ka mēs neradīsim sociālu Eiropu. Es gaidu jūsu ieguldījumu, jūsu atbalstu un sadarbību, lai glābtu mūsu bērnus. Paldies! Lielas paldies par šo ļoti emocionālo runu. Nākamais. Man ļoti patīk politiķi, kas ir tik emocionāli, jo tad politika kļūst labāka. Nākamais runātājs ir Ante Bavičs kungs no Horvātijas, lūdzu. Liels paldies priekšsēdē, dargie kolēģi. Es ārkārtīgi priecājos, ka varu piedalīties šajās eh, nozīmīgajās debatēs visā Eiropas Savienībā. Mēs saskaramies ar novecojušu demogrāfiju, ar negatīviem izaugsmes rādītājiem, un es priecājos, ka Brauka Šoits kundze tika ievēlēta par padomes eh, demokrātijas un demogrāfijas atbildīgo vicepriekšsēdājas kundzi. nacionālajā stratēģijā nu, 2014. gada līdz 2020. gadam ir iesakņot eh, pamatprincipu par bērnu aizsardzību, pamattiesību ievērošanu, par nacionālo un starptautisko standartu ievērošanu bērnu tiesību jomā. Šīs stratēģijas eh, mērķis ir savest kopā visas iesaistītās puses, kas ir nozīmīgs, lai īstenot bērnu tiesības, lai mēs apzinātos, kādas ir problēmas, izaicinājumi, uh, risinājumu, lai mēs konstatētu, kādi būtu mūsu nacionālie mērķi un stratēģijas. Varētu sākt ar Eiropas Savienības stratēģiju no 2012. līdz 2015. gadam un Eiropas Savienības programmu saistībā ar bērnu tiesībām. Šeit ir runa par eh, dažādiem mērķiem. Pirmkārt, uh, ka sistēmām jābūt bērniem draudzīgiem, ka ir jānodrošina pakalpojumi nozīmīgās jomās, kā tieslietas, sociālā aprūpe, sports, kultūras un citas aktivitātes. Otkārt ir jācīnas pret jau kāda veida vardarbību pret bērniem. Treškārt jānodrošina tādu bērnu tiesības, kas atrodas īpaši apdraudētās situācijās. Ceturtkārt jānodrošina piekļuvu bērniem. Kā jau Niklaus Šmitkungs ievad runā, to pieminēju, vēlos uzsvērt, ka bērnu ar īpašām vajadzībām tiesības piekļūt īpašam izglītībai, rehabilitācijai, sociālajai iekļaušanai, individuālai attīstībai, veselības aprūpē, medicīniskajā aprūpē ir ārkārtīgi nozīmīgi. Šo bērnu aprūpe pārsvarā atrodas uz vietējo komunu pleciem ar dažādām iespējām. Mēs esam guvuši progresu, taču vēl joprojām varam uzlabot mūsu darbu, īpaši aizsargot bērnus institucionālajās sistēmās, tādus bērnus, kas dzīvo eh, nabadzīgās ģimenēs vai ir ar īpašām vajadzībām. Un es eh, ticu tam, ka turpmāko septiņu gadu budžetā nodrošināsim nepieciešamos finanšu līdzekļus, lai atbalstītu šos bērnus. Paldies! Nākamais runātājs Kevija Kaukums kundze no Kipras.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 Eiropas eh, garantija bērniem balstās uz faktu, ka viens no četriem eh, bērniem dzīvo nabadzībā vai uz sociālās izstumtības robežas. Es gribētu teikt, ka tas ir noziegums pret bērniem un pret Eiropas nākotni. 25 miljoni bērnu, kas jaunāk par 18 gadiem, eh, nevar izmantot izglītības, veselības, sociālās aprāps, aprūpas pakalpojumus, pielietojams pilnā apjomā, eh, viņu dzīves apstākļi ir nožēlojami. Bērnu nabadzība neradās pēkšņi, tā ir eh, īstenotās politikas rezultāts. Un tagad mēs visi saprotam, ka uh, ir nepieciešams eh, kā galveno uzdevumu noteikt eh, šīs eh, nabadzības izskaušanu, bet, diemžēl, iepriekš tas tā nebija. Tika apcirstas algas vecākiem, sociālie pabalsti tika samazināti, lai arī mēs zinājām, ka tas novedīs pie situācijas, ka desmitiem tūkstoši ģimeņu paliks bez atbalsta, tomēr tika īstenot tāda politika, lai ietaupītu līdzekļus un lai sasniegtu dažādu programmu mērķus. Bērnu nabadzības pieaugums apdraud Eiropas un pasaules nākotni, jo šādiem bērniem ir mazāk iespēja salīdzinājumā ar bērniem no uh, turīgākām ģimenēm. Viņi nevar attīstīt uh, un pilnveidot savas prasmes un iegūt nepieciešamās kvalifikācijas. Mums uh, nevajag konvencijas, mums vajag politisko gribu, bet, diemžēl, pateicoties politiskajai orientācijai Eiropā, tas nav nav. Politiķi izliekas, ka viņiem rūp bērnu likteņi, viņi paziņo par summām, kas eh, tikušas izmantotas, bet šī nauda nekad nenonāk pie bērniem. Paldies! Paldies! Tālāk dodu vārdu Agnesei Jērijas kundzei eh, no sociāldemokrātu grupas Eiropas parlamentā. Paldies, priekšsēdētāji! Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs runājam par tēmu, kā novērst bērnu nabadzību. Mēs nerunājam tikai par to, ko darīt Eiropas līmenī, bet ko mēs varētu darīt visi kopā. Šeit vēlos pasvītrot uh, vienu no komentāriem uh, Eh, kas izskanēja komisāra Šmita uzrunā par to, ka bērnu nabadzība ir ne, vērojama ne tikai uh, trūcīgajās valstīs, bet arī bagātajās. Jā, arī Nīderlandē tas tā ir, un mums būtu jākaunas par to. Ja dzīve ir jāsāk nabadzībā, tad tas uh, principā ietekmē visu tālāko dzīvi. Un es domāju, ka svarīgi ir um, atrast risinājumu, kā mēs visi kopā varētu attiecīgi izdarīt spiedienu uz attiecīgajiem politiķiem, piemēram, nākamajā ceturtdienā, kad notiks diskusijas par nākamās septiņgadas finanšu plānu, un Eh, viens no Nīderlandes premjerministrs, piemēram, šķiet pārāk lielu uzsvaru liek uz eh, budžetu kā tādu, un eh, viņš neskatās uz reālajām vajadzībām. Tādēļ mans jautājums ir, kā mēs varētu īstenot šo bērnu garantiju ideju, uh, Piemēram, parlaments ir pieņēmis rezolūciju, bet kas tiek darīts eh, dalībvalstu līmenī? Kā mēs visi kopā varētu pielikt pūles, lai atbalstītu jaunos cilvēkus? Paldies, Rosas Taras kundze no Tautas partijas grupas Eiropas parlamentā. Paldies priekšsēdētāju un paldies abiem komisāriem. kā arī uh, deputātiem no dažādām komitejām. Es domāju, ka visi ir vienas prātis, ka bērnu labklājība ir viena no Eiropas parlamenta galvenajām prioritātēm, un it īpaši aizsardzība ir nepieciešama, piemēram, bērniem ar invaliditāti. Dalībvalsts ir tās, kam ir jāgarantē, ka tiek izskausta bērnu nabadzība. Es esmu no Spānijas, un, piemēram, Spānijā nevajadzētu būt tā, ka bērni, ir kādi bērni, kam nav pieejama izglītība, normāls uzturs, mājoklis. Tad doma ir tāda, ka ja kaut kas tāds tiek konstatēts, tad sociālie darbinieki un pašvaldību dienesti eh, strādā pie tā, eh, lai bērniem šādu problēmu nebūtu. Bet, diemžēl, tas tā nenotiek, jo dalība valstis kaut ko neizdara, kā to vajadzētu. Es, piemēram, biju 10-15 gadu strādāju reģionālajā pašpārvaldē, un mēs nepieļāvām tādu situāciju, ka bērni paliek eh, novārtā un ka kāds, kādam netiek sniegts vajadzīgais atbalsts. Es domāju, ka šeit ir jādomā par to, kā strukturēt šo bērnu garantiju fondu, lai uh, tas nonāktu reāli pie bērniem un uh, lai neiznāktu tā, ka lietas, kas ir jādara dalību valstīm un dalību valstu pārvaldes struktūrām, um, tiktu pienācīgi izdarītas. Un Bērnu garantiju fondām no Eiropas ir jābūt kā papildinājumam tam, ko dara dalību valstu struktūras. Tas ir tikai kā papildinājums, kā piedeva. Jo primāri atbildība gulstas uz dalību valstu pleciem šī jautājuma risināšanā. Un es domāju, ka vēl vajadzētu atcerēties, ka ir jādomā par šo iekļaušanu. Ja jūs paraugties uz kopainu, tad man šķiet, ka atzīsiet, ka izglītība nav pietiekami iekļaujoša visās dalību valstīs. Un man ir liels prieks, ka mēs par to runājam, jo izglītība patiesībā ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ir jāņem vērā, ja mēs gribam panākt vienlīdzīgāku un taisnīgāku pasauli visiem. Paldies! Tālāk Dragos Pilsāro kungs no Eiropas parlamenta. Paldies priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi! Es domāju, ka ir bezjēdzīgi runāt par bērnu garantiju fonda nozīmīgumu. Man šķiet, visi ir viensprātis par to, ka tas ir svarīgi. Bet patreiz problēma ir tajā, vai mēs esam gatavi reformēt sabiedrību. Mēs runājam par zaļo kursu, par digitālo kursu. Kāpēc mēs nevarētu runāt par šo bērnu un jauniešu kursu Eiropā? Mēs ietaupām apmēram vienu biljardu uh, eiro kas netiek investēts pienācīgi. Mēs neinvestējam jauniešos, neinvestējam bērnos. Un mums ir daudz nenosakt maksājumu publiskajā sektorā. Mēs varētu finansēt zaļo kursu atbilstoši. Jautājums nav par to, vai to darīt, bet es domāju, svarīgi ir politiskā griba, lai um, mazinātu šo politisko sašķeltību. Tas ir, ka mums ir šī nošķiršanas doktrīna starp tām grupām, kas tic valstu prerogatīvā nodrošināt tiesības, un otra grupa, kas uzskata, ka investīcijas atrisinās visu. Bet es domāju, tagad ir pierādījumi, kas liecina, ka investīcijas ir jāveic tā, lai tās dotu arī sociālo atdevi. Otra plaisa ir starp publisko un privāto. Ir tendence uzskatīt, ka atbildība jāuzņemas tikai publiskajam sektoram, bet es domāju, eh, ka tā ir liekulība. Mums ir jāpiesaista arī privātais sektors. Un visbeidzot, pārvaldes un valdību struktūru sašķelšana. Es domāju, ka šeit ir svarīgi, lai pašvaldības tiktu aktīvi iesaistītas, jo šo problēmu mēs neatrisināsim tikai valsts mērogā. Paldies! Paldies! Alicija Holmes Gimel eh, no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Klausoties eh, teiktajā, man šķiet, mēs visi esam viensprātis par to, ka bērnu nabadzība ir jautājums, ko vajag risināt Eiropā. Kā tika teikt, eh, viens no četriem mm, bērniem dzīvo vai nu nabadzībā, vai uz nabadzības robežas. Da, lielākā daļa no viņiem cieši arī no sociālās izstumtības. un tas noteikti ietekmē viņu izredzes un iespējas nākotnē. Šāda situācija nav pieļaujama. Eiropas parlamentā 2018. gada decembrī mēs vienojāmies, ka ESF plus uh, vai Eiropas sociālais fonds uh, plus atvēlēs pietiekam daudz līdzekļu, lai šis Eiropas garan bērnu garantija fonds varētu arī turpmāk darboties. Uh, Mm, un tas ir arī viens no Eiropas Savienības budžeta galvenajiem mērķiem. Pagājušā nedēļā piekdien tika prezentēts jaunais septiņgadas finanšu plāns ar būtiskiem samazinājumiem sociālajā jomā, un man šķiet, ka tas rada bažas, tas ir pamats bažām jo mēs redzam, ka tiek samazināti asignējumi um, budžetā. Mm, pasākumiem, kas varētu mazināt šīs problēmas, par kurām šeit šodien runājam. Es domāju, ka Eiropas atbalsts noteikti palīdzētu šo situāciju uzlabot ātrāk un efektīvāk. Paldies! Tālāk Fabiola Cardozo no Portugāles parlamenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Man tas ir liels prieks, eh, ka varbūt šeit un eh, piedalīties eh, šajā miera projektā, kas tiek saglabāts un īstenots, ja mēs runājam ne tikai par skaitļiem, bet arī par cilvēkiem, jo īpaši runājam par bērniem, tad bērni tiešām ir nākotne. Uh, komisijas vicepriekšsēdētājas teiktais, um, viņa ir atbildīga par demokrātiju un demogrāfiju, un tas, ko viņa teica, tas norāda uz šo te saikni, kāpēc tik svarīgi jautājumi tiek savienoti, eh, tad eh, ļaujot eh, mums apkarot nabadzību un nodrošināt arī iekļautību un strādāt pie demogrāfijas jautājumiem Eiropā. Bērnu garantija var būt ļoti svarīgs instruments, lai īstenotu abus šos mērķus. Un ja mēs šos mērķus savienojam, tad es gribētu jautāt, vai šeit ir paredzēti tādi diferencēti pasākumi, jo daudzās valstīs joprojām vēl ir liela atšķirība starp zēniem un meitenēm. Uh, Cik lielā mērā tiks šis uh, aspekts ņemts vērā un vai esat domājuši par uh, tādiem konkrētiem mērtiecīgiem uh, pasākumiem ar attiecībā uz seksuālo orientāciju un dzimumu identitāti. Tātad uh, pasākumi, lai apkarotu dažādas vardarbības formas, kas vēl ir uh, dažādās valstīs pret šiem bērniem. Paldies, un pēdējais uh,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 Es domāju, ka plānotā iniciatīva garantija bērniem ir ļoti svarīga, un mēs eh, augsti vērtējam tikšanos ar komisāru Šmita kungu Polijas parlamentā. Tiešām liels paldies jums, Šmita kungs, par šo vizīti. Eh, atbalstīt ģimenes um, un bērnu atbalsta ir viena arī no polijas valdības um, prioritātēm. No 2016. gada aprīļa mēs sniedzam īpašu atbalstu ģimenēm ar bērniem. Un tas tiek darīts uh, šīs uh, programmas ģimene 500 plus ietvaros. Un um, jau no 1989. gada mēs eh, sniedzam finansiālu atbalstu ģimenēm. Šī programma, ko pieminēja, um, uz, palīdz uzlabot arī demografisko situāciju Polijā, samazina nabadzību un tādējādi mēs investējam cilvēku kapitālā. Nākamā programma, eh, kas tiek īstenota Polijā, ir programma kas ir domāta eh, jauniešiem no 7 līdz 20 gadiem. Un šīs programmas ietvaros tiek sniegts atbalsts arī eh, jauniešiem ar invaliditāti līdz 24 gadu vecumam. Un eh, nesenā programma arī, kas tiek īstenota, piedāvā papildus uh, vietas um, um, bērnu dārzos un um, bērniem līdz triju gadu vecumam. Tas ir arī īpaši atbalsts uh, ģimenēm. Un tālāk mēs arī atbalstām uh, lielās ģimenes, sniedzot īpašs uh, uh atvieglojums. Tātad ir šī lielo ģimeņu karte, kas tiek izsniegta ģimenēm ar daudziem bērniem. Un, uh, Eh, vairāki tūkstoši pakalpojumu sniedzēju un uzņēmumi eh, sniedz īpašas atlaides eh, mm, vecākiem, kam ir šī lielo ģimeņu kārta. Tālāk, es domāju, mums ir jāpievērš uzmanība tādiem pasākumiem, kas um, ļautu cīnīties arī pret vardarbību uh, internetā. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Paldies uh, visiem, kas piedalījās uh, šajā diskusijā. Es domāju, ka diskusija bija tiešām noderīga un gribētu pateikties arī komisijas pārstāvjiem par viņu ieguldījumu. Mēs visi zinām, kādas ir problēmas, un man ir prieks, ka visās diskusijās mēs uh, dzirdējām tādu vienotu atbalstu tam, ka ir jācīnās pret šīm problēmām. Mēs uh, vēlamies darīt kaut ko, kas šķiet ļoti uh, pašsaprotams, proti dot visiem bērniem jau no dzimšanas vienādas iespējas, lai būtu vienādas iespējas katram sabiedrības loceklim. Tātad eh, mums eh, priekšā ir liels darbs un daudz, kas vēl tiks teikts par eh, šīm iniciatīvām. Uh, es noteikti to atbalstu, un eh, es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis, ka Eiropas komisijai un visām dalībvalstu valdībām vajadzētu nopietni strādāt pie šo jautājumu risināšanas, un mēs savukārt uzskatām, ka visiem bērniem būtu jābūt vienlīdzīgām iespējām uz izglītību un uz savu sapņu īstenošanu neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo, un mums vajadzētu visu darīt, kas ir mūsu spēkos, lai uh, to arī panāktu. Un es tiešām uzskatu, ka tuvākajā nākotnē šo problēmu varēsim atrisināt. Tagad uh, došu vārdu um, Duriš Nikolsonovas kundzei, kura stādīs priekšā nākamo tematu. Jā, tagad mēs pāriesim pie otrās eh, mūsu diskusijas daļas, eh, taisnīgas minimālās algas, bet izskatās, ka šeit būs arī saikne ar bērnu garantiju, jo komisārs Šmits jau teica, ka tie pasākumi, kurus mēs veicam, uh, Uh, kas ir vērsti uz uh, bērnu vecākiem, tie palīdzēs, protams, arī bērniem. Vispirms es gribētu dot vārdu komisāram Šmitam uh, īsām ievadam par um, taisnīgām minimālajām algām. Paldies! Adequate. Jā, paldies. Advekātas algas ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu uh, godīgus eh, darba apstākļus un pienācīgas dzīves apstākļus visiem strādājošiem Eiropas Savienībā. Tas ir arī uzsvērts Eiropas sociālo tiesību pīlārā, tas ir sastais princips. Minimālās algas, jo īpaši, ja tās nosaka likums vai darba koplīgumi, ir ļoti svarīgas, lai aizsargātu tos, kas saņem zemes algas. Minimālās algas palīdz um, novērst um, strādājošo nabadzību un augu nevienlīdzību. Mums ir jāstiprina stimuli strādāt, to arī dara šis minimālās augs, un tas arī veicina sieviešu līdzdalību darba tirgū. Un tomēr sasniegumi ir ļoti atšķirīgi dalību valstīs un arī valstu iekšienē. Augu nelīdzsvars daudzās Eiropas daļās ir palielinājies, uh, kur daudzi e, zemas algas saņemošie e, ir piedzīvojuši to, ka viņu algu pirktspēja ir e, kritusies un tas ir pretrunā kopīgas labklājīgas un sociālā progresa solījumam, ko sniedz Eiropas Savienību. Tāpēc eh, priekšsādātāja Fonderlaien apņēmās piedāvāt juridisku instrumentu, lai nodrošinātu to, ka jebkurš strādājošais Eiropas Savienībā saņem eh, taisnīgu minimālo algu. Un šajā kontekstā 14. janvārī komisija pieņēma dokumentu, ar kur tiek uzsākts pirmais konsultāciju posms ar sociālajiem partneriem par nepieciešamību uh, Eh, Eiropas Savienībai rīkoties minimālo algu kontekstā. Eiropas Savienības iniciatīva par taisnīgām minimālajām algām dotu ieguldījumu pirmkārt jau pirktspējas eh, palielināšanā zemās algas saņēmējiem eh, un tādējādi stimulētu arī pieprasījumu, saglabājot nodarbinātību un konkurētspēju. Otrkārt, Uh, sasniegtu uh, konverģenci uz augšu darba apstākļos dalība valstīs un radītu vienotas spēles noteikumus uzņēmumiem vienotajā tirgū. Un treškārt uh, radītu arī jaunu politisko stimulu atbalstot pasākums dalību valstu līmenī. Komisija ir skaidrs, ka jauna iniciatīva uh, nenoteiks vienādas minimālās algas Eiropā. Minimālajām algām nevajadzētu būt vienādām visā Eiropas Savienībā. Ir jāņem vērā uh, ieteikumi uz nodarbinātību un um, jāņem vērā katras uh, teritorijas ekonomiskais spēks. Un uh, tajās dalībvalstīs, uh, kur uh, ir liela nozīme darba koplīgums sarunām arī nebūtu jāuzspiež minimālās algas. Šīs sistēmas ne tikai ietekmēs likumā noteikti minimālā alga, šīs sistēmas tiks garantētas un aizsargātas. Iniciatīvai vajadzētu drīzāk palīdzēt stiprināt darba koplīguma sarunas valstīs, kur šī sistēma ir vāja. Mums vajadzētu veicināt uh, sociālo dialogu šajās valstīs un arī institūciju veidošanu uh, sociālās partnerības jomā. Tāpēc soci uh, minimālās algas būs arī turpmāk jānosaka vai nu darba koplīgumos vai likumā uh, pilnībā respektējot nacionālās tradīcijas un sociālo partneru autonomiju. Mēs esam uzsākuši pirmo konsultāciju posmu ar sociālajiem partneriem pēc konsultācijām, kas beigsies uh, februāra beigās, marta sākumā. Komisija izvērtēs sociālo partneru pausto viedokli un ļaus sociālajiem partneriem uzsākt uh, sarunas savā starpā uh, un tad komisija uzsāks otru konsultāciju posmu, lai konsultētos ar sociālajiem partneriem par iespējamo Eiropas Savienības iniciatīvas uh, saturu par taisnīgām minimālajām algām. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, komisāra kungs, un tagad es gribētu dot vārdu Serģēni Bizju kundzei. Vai es pareizi izrunāju jūsu vārdu? Jā. Nu, man nebija viegli to izdarīt. Jūs esat uh, sociālo lietu uh, komitejas uh, pārstāve no Grieķijas parlamenta. Paldies, dāmas un kungi! Pirmkārt, es gribētu pateikties Eiropas komisijas priekšsādātājai Ursulai Fonderlajenai. Lajenai par eh, šo te ļoti piemēroto iniciatīvu. Tas nozīmē, ka viņa apzinās to, ka Eiropas Savienībai ir jānodrošina taisnīgi uh, dzīves un darba apstākļi visiem strādājošajiem. Tas ir nepieciešams uh, instruments un arī pirmais solis, lai sasniegtu uh, šo te mērķi, un šeit es runāju par minimālo algu ieviešanu, un es kā sieviete eh, ceru, ka tas arī um, samazinās eh, algu atšķirības starp dzimumiem. Grieķijā minimālā alga uh, ir atrunāta likumā jau kopš 2012. gada, un kopš 2013. gada esam ieviesuši tagad spēkošo, spēkā esošo um, um, sistēmu, kas nosaka minimālo algu un paredz plašas konsultācijas starp sociālajiem partneriem. Un tur tiek sniegts arī tehniskais un zinātniskais atbalsts uh, no ekspertiem dažādās jomās, uh, sociālā politika, darba tiesības un tā tālāk. Uh, Saskaņā ar Grieķijas likumdošanu minimālās algas eh, apjoms tiek noteikts ņemot vērā Grieķijas ekonomikas eh, situāciju un izaugsmas izredzes tiek ņemta vērā produktivitāte, cenas, nodarbinātības eh, likme, ieņēmumi, uh, un uh, algas. Šis process pirmo reizi tika ievies 2018. gada septembrī un tika pabeigts 19. gada janvārī, kad ministrs pieņēma lēmumu par uh, algas apmēru 650 eiro apmērā. Lai jūs labāk saprastu šī apjoma pirktspēju, um, Gribu teikt, ka uh, cenas ir līdzīgas kā Bulgārijā, un, lai noīrētu nelielu dzīvokli, ir vajadzīgi 300 eiro, Bulgārijā tie 270 eiro, un uh, Luksemburgā uh, pusotras tūkstotis šāds pats dzīvoklis maksā noīrēt. Es izmantoju šīs divas valstis kā piemēru, jo tas ir, uh, tas ir valstis ar zemāko un augstāko minimālo algu Eiropā. Jāatzīmē kopš. Uh, 98. gada līdz 11. gadam minimālā alga Grieķijā visu laiku pieauga un uh, pēdējais palielinājums bija 2011. Uh, gada jūlijā un 12. Uh, gada martā um, algas tika samazināts par 22%. Šis samazinājums bija rezultāts parādu krīzei un fiskālās pielāgošanas programmai. Uh, Minimālā alga un tās palielinājums 2020. gadā šobrīd plaši tiek apspriests Grieķijā. Minimālās algas palielinājums ir saistīts arī, arī dažādām um, piemaksām, kas arī gada laikā tiks uh, palielinātas, ņemot vērā to, ka pieaugs minimālās algas apjoms. Šis potenciālais palielinājums uh, Mm, skārs apmēram 700 tūkstošu strādājošo, kas vai nu saņem minimālo algu kā pilnā laika vai eh, nepilna laika strādājošie, un kas saņem 500 eiro un mazāk. Mūsu premjērs nesen teica, ka jaunās demokrātijas valdība iestājas par minimālās algas palielināšanu, bet tas būtu jāpiesaista uh, mūsu ekonomikas izaugsmes rādītājiem un ražīgumam. Minimālās algas jautājums ir bijis eh, tāds satraucošs eh, arī Eiropā. Um, ir jādomā par uh, algu nevienlīdzību un uh, šo te nabadzīgo strādājošo fenomenu. Grieķija atbalsta Uh, minimālās algas ieviešanu visā Eiropā. Grieķijas pozīcija ir tāda, ka vajadzētu būt Eiropas mehānismam, kas ļautu uh, likumdevējiem uh, dalībvalstīs noteikt šo minimālo algu. Uh, Grieķija atbalsta sociālo dialogu un demokrātiskos procesus ar mūsu ekonomiskajām politikām. Mēs uh, vēlamies uh, Um, sasniegt arī sociālos mērķus, un uh, um, vienmēr ir saikne ar um, nodarbinātības uh, mērķiem. Mēs, protams, respektējam sociālās tradīcijas un sociālo partneru autonomiju un sarunu brīvību noslēgumā. Mm, gribu uzsvērt, ka tas, ko dara Eiropas Savienība, uh, um, tam būtu jābūt tādam saprotamam un uh, jādomā par to, kā šīs politikas ietekmēs uh, strādājošo ikdienas dzīvi. Tas ir arī tas, pie kā mēs vēlamies strādāt. Paldies, un tagad sāksim diskusijas starp uh, Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu deputātiem. Uh, Un tā kā mums ir garš runātāju sāraksts, un eh, mēs eh, jau esam aizkavējušies, jo mums ir jāsēc šī sēde septiņos, es gribētu aicināt jūs visus eh, um, skatīties pulkstenī runājot. Jums katram ir maksimāli pusotra minūte, katram runātājiem. Es atvainojos, ka tas tā ir, bet tur neko nevaram darīt. Uh, Pirmkārt, Anna Johansona no Zviedrijas lūdzu. Tak, frūdfārande. Lūdzu, nu börja mē. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sākumā teikt to, ka apsveicu komisijas paustās ambīcijas spēcināt ilgspējīgu Eiropu, nodrošināt labus dzīves un darba apstākļus visiem. Mēs tiešām ļoti respektējam šeit komisijas iniciatīvu. Taču tas nozīmē to, ka ir jāņem vērā arī nacionālās kompetences. Mēs konstatējam to, ka komisija apgalvoja, ka minimālā alga ir dalību valstu kompetence. Un šeit pastāv dažādas iespējas, taču, kā jau minēju, mēs ar ļoti lielām bažām sekojam līdzi šīm diskusijām, ka ir jāpanāk tiesību aktu izmaiņas. Pašregulācija ir ļoti svarīga. Šeit runa ir par visu darba tirgu, par algām. Eksistē ļoti dažādi modeļi, kas eh, nodrošina ļoti būtisku ieguldījumu katras konkrētās dalībvalsts tautsaimniecībā, konkurētspējā. Situācija ir ļoti kompleksa, tiešām eksistē ļoti dažādi modeļi, tādēļ mēs esam pret direktīvas pieņemšanu. Uh, gan arotbiedrības, gan ekonomikas pārstāvi, gan Zviedrijas eh, parlamenta dažādās politiskās partijas iebilst pret šādu direktīvu. Tāpat mums ir problēmas arī ar ieteikumiem, proti uz iespēju ierobežojumu pašiem pieņemt kādus pasākumus Zviedrijas tirgo. No Zviedrijas puses mēs gribam aicināt eh, parlamentu komistēju rast tādus risinājumus, ar kuriem mēs varam sasniegt mūsu kopīgos mērķus, bet eh, saprātīgā veidā. Paldies, nākamā runātāja Angelovs kundze no Bulgārijas lūdzu. Godāto priekšsēdētāju kundze, godātie kungi un dāmas. Uh, šis jautājums par minimālo algu Bulgārijai ir ārkārtīgi nozīmīgs. Ne tikai tādēļ, ka mums ir uh, milzīgas demografiskās problēmas, bet tādēļ, ka mēs vēlamies nodrošināt augstus uh, dzīves standartus ikvienam mūsu valstī. Tādēļ Bulgārijā mēs esam uzsākuši plašas diskusijas par šo Eiropas komisijas iniciatīvu. Turpināsim strādāt pie mūsu uh, iespējamā ieguldījuma līdz pat novembrim saistībā ar sociālā pīlā rīcības plānu. Bulgārija ir viena no tām dalībvalstīm, kur ir noteikts minimālās algas, kas balstās uz konkrētajām ekonomikas realitātēm, kā arī uh, uz tām iespējām, kādas eh, eksistē darba devējiem. Ir skaidri redzams, ka šāda pieeja nodrošina labu pamatu ekonomikas izaugsmē, nodrošina algu pieaugumus, kā arī uzlabo dzīves standārts. Mūsuprāt, taisnīgas eh, minimālās algas ir ļoti labs eh, šīs iniciatīvas uh, pasākums, kas uzlabo dzīves standartus un nodrošina arī lielāku caurskatāmību. Paldies, paldies, nākamais runātājs no Irlabetas, Eiropas parlamenta puses, Johan Donelson kungs. Paldies, paldies arī Nikolas par ievadvārdiem. Mums ir bijusi iespēja par šo Eiropas minimālo algu runāt jau agrāk un dzirdējot arī no maniem kolēģiem nacionālajiem parlamentiem par mūsu kavēšanos direktīvām, ka dotu priekšroku ieteikumiem un kaut kā tā. Tādēļ es gribētu pavērst šo diskusiju mazliet citādākā virzienā. Vakardien mūsu komitejā viesojās Eirofond, kas diskutēja par nopadzību, un viens no atzinumiem šajā diskusijā liecina par to, kas Tie cilvēki saskars ar lielāko nabadzības risku ir eh, nebrīvprātīgie daļai laika darbinieki, pašnodarbinātie un darbinieki, kas strādā uz dažādiem pagaidu līgumiem, dažādu pagaidu līgumu pamatu. Un ko tad var eh, izdarīt? Es zinu, ka mums nav laika, lai sniegtu atbildes, bet varam turpināt šīs diskusijas vēlāk. Tātad, ko mēs kopā ar šo minimālo algu iniciatīvu varam paveikt, lai nodrošinātu to, ka eh, Eiropas sabiedrībai ir iespēja saņemt ilgtermiņa pagaidu līgumus, jo izskatās, ka šī šāda veida nodarbinātība ir cieši saistība ar zinām nabadzību. Paldies, nākamā runātāja Marakalistas kundze no Rumānijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Rumānijā ar prieku gaida eh, lēmumu, kur pieņemsies aizībā ar šo jautājumu. Mēs novērtējam faktu, ka jūs respektējat nacionālos lēmumus, jo katrai valstī ir savi īpašie apstākļi. Un Rumānija ir viena no tām valstīm, kur mums ir legāli noregulēta vidē, jā, minimālā alga pat ar valdības lēmumu tas noticis. Taču man ir jautājums, kas notiek tad, ja sociālajā partneri nesaprot, kas īsti notiek, gan arotbiedrības, gan darbinieki, jo dažreiz tā notiek. Ja viņiem nav iespējas vest sarunas tādā veidā, lai sasniegtu pozitīvus uh, rezultātus, vai tajā mirklī mums ir jāruna, jādomā par kaut kādiem likumiem, kas regulētu minimālās algas, un tad tas attiektos tikai uz ekonomiskajiem elementiem, uz darba produktivitāti, jo minimālo algu pieaugumam ir jābūt sasaistītam katras valsts ekonomisko realitāti, to es apgalvoju un vēlos to uzsvērt, ka, piemēram, Rumānijā MVU nodrošina 58% no nacionālā kopieņēmuma, tad ir ārkārtīgi nozīmīgi, par kādiem elementiem, par kādu algu pieaugumu mēs runājam, lai neiznīcinātu privāto sektoru. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Angijus Diselis no Maltas lūdzu. Liels paldies! Thank you very much. Fil-waqt li l-Kummissjoni Ewropea edha tiddiskuti. Eiropas komisija šobrīd diskutē un piedāvā šo minimālo algu satvaru visām dalībvalstīm. Taču Maltai jau ir minimālās algas visiem darbiniekiem. 2017. gadā notiks šīs minimālās algas eh, pārskatīšana, un mēs piekritām sociālajiem partneriem, ka darbinieki nevar strādāt par minimālo algu ilgāk par vienu gadu. Pēc viena gada perioda tiem ir jānodrošina algas pieaugums, pamatalgas pieaugums. Tā, pat ja ir šādas likums par minimālo algu, tad darbinieks nevar ilgāk uh, kā gadu strādāt ar šādu algu. Mēs esam palielinājuši šo periodu uz pieciem gadiem un esam palielinājuši nodokļus. Turklāt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām mums ir paredzētas tādas schēmas, lai arī šie cilvēki var piedalīties darba tirgū Un ar to palīdzību mums izdevās iekļaut šos pils cilvēkus. Taču mēs apzināmies, ka šo cilvēku skaits ir neliels. Un pat ar šīm schēmām šiem cilvēkiem nav iespējams nodrošināt iekļaušanu darba tirgū, kas ir jānodrošina. Jānodrošina cietpilnas iespējas, un mēs gribam šiem cilvēkiem nodrošināt minimālās augas, lai viņi varētu cienpilni dzīvot. Uh, Šie cilvēki ar ļoti smagām invaliditātēm saņems papildu atbalstu, kas būtu minimālās algas apmērā. Uh, priekšsēdētāji pārtauc runātāju un atgādina, katram runātājam ir uh, tikai pusotra minūte runāšanas laika. Bišovs kundze, Eiropas parlaments, paldies priekšsēdētā. Es ļoti priecājos, ka šodien mēs sasaistam divus jautājumus - bērnu nabadzību un minimālās algas, jo ir skaidri redzams, ka šie abi jautājumi ir cieši saistīti. Ja nebūs uh, šādu noteiktu algu, tad būs turpināsies bērnu nabadzība. Tādēļ es esmu pateicīga, ka komisija ir tik drosmīga un rīkojas, un man kolēģi jau to pieminēja. Mums bija 2020. gada stratēģija, kur mēs eh, nesaistoši gribējām samazināt nabadzību. Tas nedarbojās, beigās mums pat bija vairāk nabadzības, un tagad mēs tiešām nopietni cenšamies paredzēt saistošus pasākumus. Tas ir pareizais solis. Taču dzirdam, ka eksistē dažādi viedokļi, jo mums ir valstis, uh, kurās ir daudz nabadzīgo cilvēku, kuri par spīti darbām ir nabadzīgi, un mums ir tādi valstis, kuras ir labas, eh, kur ir koplīgumu eh, politikas, eh, kas darbojas, un manuprāt, mums ir šeit jāstrādā pie šiem aspektiem, jāspēcina šie koplīgumu iespējas ne tikai spēcīgās valstīs, bet arī vājajās valstīs, jo minimālās algas ir tā teikt tikai uh, pati zemākā pieejas līmenis, bet lai nodrošinātu labas algas Eiropā vienā no bagātākiem pasaules kontinentiem, tas ir mūsu kopīgais mērķis. Tādēļ no vienas puses eh, mēs nevaram samazināt uh, minimālās algas un uzlikt eh, par pienākumu slēgt koplīgumus, kā piemēram tas bija Grieķijā, bet mums ir jānodrošina, lai ik viens, kas Eiropā strādā, arī varētu no tā savas algas izdzīvot. Paldies, nākamais runātājs Barts Kungs no Ungārijas lūdzu. Paldies, priekšsādātais kundze, godātie deputāti. Uh, Ungārijas parlaments uh, cieši seko komisijas organizētajām konsultācijām par taisnīgu minimālo algu. Mums ir prieks konstatēt, ka komisija vēlas ievērot uh, uh tradīcijas, kas ir dalība valstīs, uh, darba koplīgums saruna, sociālo partneru autonomiju. Mēs ceram, ka arī Ungārijas sociālajie partneri iesaistīsies šajās konsultācijās, kas attiecas uz Ungāriju. Pēdējo desmit gadu laikā uh, minimālā alga e, ir divkāršojusies e, un e, vairs nav tik liela problēma. Mēs vēl nezinām, kādi ir konkrētie priekšlikumi, bet mēs jau esam tomēr satraukti par juridisko pamatu un par sociālo partneru kompetencēm esam nedaudz nobežījušies. Un es gribētu uzsvērt, ka komisijai vajadzētu ņemt tiešām vērā šo konsultāciju uh, Mm, rezultātus un veikt padziļinātu ietekmes analīzi Mēs visi zinām, ka visā Eiropas Savienībā šajā ekonomikas kontekstā um, algas pieaug, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs, to varam izlasīt arī nodarbinātības ziņojumā, neaizmirsīsim arī to, ka noteikumi ir atšķirīgi attiecībā uz minimālajām algām, un uh, tas ir nacionālā kompetencē. Tagad Ždanoks kundze no, no Eiropas parlamenta lūdzu. Mm, yes. Es runāšu latviski. Tātad mūsu politiska grupa Zaļie Eiropas brīvā alianse э, ļoti daudz cīnies par to, lai būtu vienota pieeja э, minimālai algai un arī minimālam ienākumam Eiropas Savienībā slīmenī. Э, es gribu atgādināt, ka nesenajā rezolūcijā aprīlis 2019. gads eh, bija runa tieši par minimālu ienākumu. Tāpēc uh, Es biju tā, tas eh, ziņojuma autori. Un Šmita kungs, mēs ļoti ceram, ka komisija strādājot pie minimālas algas schēmām arī neaizmirsīs to minimālas ienākumu problēmu arī uh, uh, Eiropas padomas līmenī, Eiropas Savienības līmenī, jo tieši bērnu nabadzība un izskaušana ir saistīta vairāk arī ar, ar minimāla ienākuma noteikšanu. Uh, Э, kas, э, ja runājam par minimālo algu, tad arī э, mums tāds bažas ir, ka schēmas piedāvāts reicināt to nevis izējot no vidējas algas e, valstī, bet no mediānas e, algas, kura, kura ļoti atšķiras, ja valstī ir ļoti liela starpība starp mazajām un lielajām algām. Bet mēs par to, protams, tālāk diskutēsim. Paldies! Thank you. Now Mr. Laslo Varju from Hungary. Paldies, Laslo Varjo no Ungārijas lūdzu. Paldies par šo iespēju izteikties, komisāra kungs. Patiesībā mēs atbalstām iniciatīvas, kuras ir vērstas uz spēcīgas Eiropas veidošanu, un es atbalstu visus, kuri saka, ka Eiropā mums ir vajadzīga uh, šī iespēja, mums ir jādod iespējas uh, dalībvalstīm, kas attiecas uz uh, sociālajām iniciatīvām, tad šo iniciatīvu pamats var būt uh, ekonomisks un spēcīgs, bet mēs nevaram veidot spēcīgu ekonomiku, ja sociālie apstākļi nav uh, risināti. Uh, strādājošo apmācība, kompetences arī nosaka ekonomikas spēku. Ungārijā mums ir 4,4 cilvēki un 3,1 miljonus cilvēku saņem algu, kas ir zem Eiropas vidējā. Tātad mēs uh, esam par šo pasākumu ieviešanu. Uh, Mēs zinām arī, ka vairākas valstis jau ir guļuvušas pieredzi ar minimālajām algām. Tātad mēs um, vēršam īpašu uzmanību uz šo iniciatīvu. Un īpaši svarīgs ir dialogs ar nevalstiskajiem partneriem, ar dažādām iesaistītajām pusēm. Mums ir jādalās vienam ar otru šajā pieredzē, jo tas ir ļoti svarīgs uh, jautājums. Priekšsādātāji turpina, tulkiem ir jādodas prom septiņos, un tagad pāriesim pie nākamajiem runātēm. Katram minūte 20 sekundes. Tas, diemžēl, nav mans lēmums. Nākamais runātājs. Eh, Orslēms Dēmirovs no Eiropas parlamenta lūdzu. Paldies, priekšsēdotā Eiropas sociālā harta 4. pantā ir uh, minēts tiesības uz taisnīgu darba atalgojumu. Šajā hartā ļoti skaidri tiek atrunāts, ka cilvēki, kas strādā, tiem ir jāsaņem attiecīga alga, lai nodrošinātu pienācīgus dzīves standārtus. Tagad eksistē diskusijas par to, ko īsti nozīmē pienācīgs, taisnīgs, bet nu, minimālais, kas izslēdz šos divus kritērijus, ir tas, ka tie cilvēki, kas strādā, uh, tie saņem tādu nabadzības algu. Un mums ir uh, definīcija šai algai 60 - 60% no minimālajiem ieņēmumiem. Un tie cilvēki, kas saņem algas, kas ir zems šiem 60%, ir apdraudēti no nabadzības. Tātad, ja mēs gribam īstenot Eiropas sociālo hartu, tad ir jābūt skaidrai minimālajai algai, kas ir 60% no mediānās algas lielākajā daļā Eiropas Savienība ir minimālās algas. Es nāku no Vācijas, mums arī ir minimālā alga, taču tā, šī alga ir tik maza, ka tie cilvēki, kas strādā par šādu algu, vecumā ir uh, pakļauti vecuma nabadzībai. Un es tiešām aicinu runāt par taisnīgām minimālajām algām ar skaidriem pienākumiem un skaidrām definīcijām, lai pasargātu cilvēks no nabadzības. Jā, Noslēgumā Eiropas Savienībai nav jānodarbojas ar algu politiku, un par to šeit nav runa. Šeit runa ir par dzīves apstākļu salīdzināšanu ar Eiropas Savienības līmenī. Fernandes kundze lūdzu no Eiropas parlamenta. Paldies! Es izteikšos daļai kā parlamentārieta šeit parlamentā un daļai arī kā Spānijas pārstāvju, jo Spānijas eh, valdība nevarēja nosūtīt pārstāvjus, jo mums vēl nav izveidots attiecīgās komitejas. Un vēlos mazliet pastāstīt par Spānijas situāciju, pat ja jūs, jums tā ir zināma. Pašreizējā sociālā valdība uzņēmusies pienākumu palielināt minimālās algas. Mums tādas ir Tas ir 70% apmērā no mediānās algas. Tāpat mums ir paredzēts noslēgt arī vienošanos šogad ar darba devējiem. Šāda valdības noteikta minimālā alga var tikt samazināta, kad atkal mainītos valdība. Tādēļ būtiski, lai mums būtu savienības risinājums, kas garantētu šīs minimālās algas kas palīdz mums cīnīties pret nabadzību, nodrošināt cieņpilnas apstākļus. Protams, ka ar minimālo algu mēs nevarēsim to visu paveikt, taču tā ir, tas ir viens no nepieciešamajiem punktiem. Spānijas sociālisti iestājas par tādu iniciatīvu, kas atbalsta koplīgumas darba ņēmēju nu, pozīciju un nodrošina cilvēku cieņpilnas uh, algas Eiropas Savienībā. Rutkas kungs no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, jums ir eh, ļoti smags uzdevums, jo minimālās algas jautājums ir tiešām ļoti populārs. To mēs manam arī šajās debatēs. Un vēl pēdiņās ir tāda problēma, ka jūsu priekšniece uh, jums noteica, ka pirmajās simts dienās ir jāpiedāvā savs priekšlikums, kas arī ir izaicinājumiem pilns uzdevums. Taču vēlreiz vēlos minēt to, ka jūs, tiekot galā ar šo smago uzdevumu, esat pelnījuši kuru atbalstu. Ir izteikušies kolēģi no ziemeļu valstīm. Es saprotu, ka šajās valstīs pastāv lielas bažas, jo tieši šajās eh, valstīs, tostarp arī Austrijā, pastāv funkcionējošas sistēmas, un ik viens ir eh, nobežies par to, kā šeit notiekaišais ietekmēs eh, sistēmas mājās. Un es aicinātu, lai visās šajās debatēs mēs palūkotos nevis uz šīm labajām praksēm, bet tieši uz tām vietām, kur nedarbojas šīs lietas, kur nav sociālās partnerības pieredzes vai tā netiek īstenota. Tādēļ mans aicinājums visiem tiem, kas nāk no vietām, kur viss darbojas, palīdzēt tiem, kuriem viss nedarbojas. Paldies! Un tagad no Eiropas parlamenta Enzanderas kundze, pēdējā runātāja, atvainojos. Merci, merci, madame. Paldies, um, saka Anna Sandera. Paldies, komisāra kungs. Es arī gribētu apsveikt visas iniciatīvas, kas ir vērstas sociālākas Eiropas virzienā. Tāda mums tiešām ir nepieciešama, lai aizsargātu visneaizsargātos cilvēkus, par to jau tikko tika runāts, bet ir jāievieš arī lielāks sociālais taisnīgums starp dažādu valstu strādājošajiem. Un dažkārt arī, uh, lai ieviestu tādu kā godīgāku konkurenci Eiropas tirgu. Jūs um, esat izvēlējušies Eiropas komisijā pievērsties šim te minimālās algas jautājumam. Jā, tas tiešām būs grūts uzdevums. Mēs dzirdējām šodien, um, kādas ir pozīcijas, mēs zinām arī, kādas ir pozīcijas šajā parlamentā. Uh, Un mēs zinām, kāds būs problēmas, tātad vienlaicīgi saglabāt, eh, respektēt eh, subsidiaritātes principu, eh, respektēt nacionālās īpatnības un panākt tomēr tādu Eiropas iniciatīvu. Mans jautājums ir vienkāršs. Vai jūs esat domājuši par citiem virzieniem, citiem instrumentiem, kā panākt lielāku sociālo koheiziju? Varbūt tos būtu vienkāršāk īstenot. Like all... Paldies, un noslēgumā var teikt, ka šķiet mēs visi redzam zinām sakarību starp uh, bērnu garantiju un uh, taisnīgu um, vienoto algas līmeni. Bet, protams, mēs nerunājām par Eiropas um, noteiktu minimālu algu. Jā, es domāju, tas ir liels izaicinājums Šmita kungam, visai komisijai, bet man vēl ir divi paziņojumi. Es eh, ceru, saka priekšsētāji, ka tulki to arī iztulkos. Tātad, jūs pavadīs eh, no šīs ēkas uz Eiropas eh, vēstures namu. Un lūdzu, neko neatstājiet šeit, jo tad, kad jūs iziesiet no Eiropas parlamenta ēkas, jūs nevarēsiet šeit atgriezties. Tādēļ lūdzu, paņemiet visu vajadzīgo līdzi. Paldies!